jautājumu. Ir divas grupas, tautas partijas grupa un sociāldemokrāta grupa, kas ir lūgušas eh, mainīt eh, deputātus, kas darbojas starp parlamentējās delegācijās. Eh, šo deputātu vārdi un viss saraksti būs atrodami protokolā, ja netiks izteikti nekādi iebildumi.